plenārsēdes protokoli ir izdalīti vai ir kādas piezīmes. Ja nē, tad protokols ir pieņemts un līdz ar to priekšsēdētāji paziņojumi. Atbilstoši 211. paragrāfam reglamentā Konstitucionāla lietu komiteja parada 187. panta tulkojumu par komisiju sastāvu un deputātiem aizvietotājiem. Ja pastāvīgais komitejas deputāts nepiedalās sēdē, tad aizvietotājs no tās pašas politiskās grupas šo deputātu var aizvietot līdz brīdim, kad saskaņā ar 188. paragrāfu piekto apakšpunktu jautājums ir atrisināts tādā veidā, ka ir iecelts jauns pilntiesisks de deputāts, kas strādā komitejā. Komitejā strādājošo deputātu skaits ir jāpiemēro noteikumiem, kādi ir attiecināti uz politiskās grupas deputātu skaitu, kas strādā šajā komitejā. Uh, Šis uh, skaidrojums ir pieņemts. Izņemot situāciju, ja 40 deputāti vai vairāk uh, līdz nākošajai sēdē iesniegs procesu un tekstu uh, publicēs uh, sadaļā ziņas uh, par parlamentu. Nākošais paziņojums Lietuvas uh, valsts.